Tā ir jūsu un tikai jūsu vaina, ja Eiropa nozīmē aizvien mazāk esat noslēgti, jūs nevarat atbildēt, nevarat arī saklausīt pilsoņu prasības. Nu, tiešām, uh, jūs esat eh, nožēlēm populisti, jūs nevarat uzklausīt tautu un atbildēt uz tautas prasībām, bet tiešām turpinājiet, ne, nevajag sevi kritizēt, izdomājiet visādas sazvērstības, lai nepieņemtu tautu balsi. Mēs strādāsim, lai atbildētu pilsoņu vajadzībām, aizsargātu savus valsts intereses ar lepnumu un paceltu galvu. Okay. Yes. Jā, paldies. Nākamais runātājs, kolēģis Krasnodemskis, uz vienu minūti, lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem. Mēs atkal ir debates par to pašu jautājumu. Šis jautājums šķiet ļoti svarīgs debatēs. Varbūt negluži tik nepieciešams, jo man ir tāds iespējas, ka Eiropas pār parlaments eh, šeit pakļaujas sazvērstības teorijai. Ir tīpaši tādos gadījumos ar lielajām partijām, ja tās nav apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, šeit uh, tiek runāts par iejaukšanos eh, vēlēšanās, bet varbūt drīzāk mums vajadzētu runāt par iejaukšanos demokrātiskā partijās, piemēram, Krievijas ietekme uz Vācijas sociāldemokrātu partiju, es šeit domāju par Gerhardu Šrēderu un Gazprom ietekmi, arī Krievijas ietekmi Austrijas gadījumā, Štrahas kunga gadījumā un uz prezidentu Makronu Krievijas ietekmi. Mēs atkal varējām to redzēt pirms kādu laiciņā viņa nesenajos izteikumos, ir tiepaši intervijās ar The Economist. Tie ir tas ļoti nopietnas problēmas, par kurām arī varētu diskutēt. Paldies! Nākamais kolēģis Zahalaisijos uz divām minūtēm. Gracias, eh, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Apsveicu arī komisāras kundze par nomināciju. Uh, Eh, iejaukšanās ir eh, realitāte, bet jāsaprot, ka tā ir arī stratēģija. Tas ir plāns, un tur ir konkrēts mērķis, eh, proti vainot mūsu demokrātiskās sistēmas, vainot pašu Eiropas Savienību. Lai vājinātu demokrātiskās sistēmas Eiropas Savienībā, un te visefektīvākais ir izmantot uh, tos, kuri uh, nodarbojas ar populismu un nacionālismu, kur arī grib iznīcināt Eiropas Savienību. Nevienam Eiropas Savienība, kas ir demokrātiska un arī demokrātiskā sistēma, kas ļauj uzklausīt arī dažādas apliecinājumus, kas arī ir tik absurdi, ka te tiek teikts, ka uh, vācu kanclere ir Eiropai ārējas iejaukšanās paraugs. Uh, Krievija, Ķīna, citas valstis ir eksistenciālie mūsu e, izaicinājumi šajā iejaukšanās jomā. Un mm, iejaukšanās jau nav tikai sociālo tīklu problēma, tas ir viltus ziņas, mēdīji, tiek finansēts arī finansēti mēdī, finansēti politiskās partijas, tas ir uh, Ļoti satraucoši un nav noslēpums, ka Eiropas Savienība jau ir arī identificējusi arī Krievijas spiegu aktivitātes dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs un pēdējā tā no tām ir bijusi Spānija. Ir uzsākta arī tiesiskā izmeklēšana kā reiz par šo Krievu aģentu aktivitāti Katalūnijā. 2017. Eh, gada vēlēšanās šīs lielais apdraudējums. Tad uh, arī formulē Eiropas komisija kā jaunu līguma uzraugu un garantu. Uh, Jāsaglabā mūsu Eiropas arhitektūra, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jānosod jebkāda veida iejaukšanās un arī jāprasa ļoti skaidri, lai visas valsts un arī privātās iestādes uzņēmto savu atbildību un lai varētu mēs tādējādi apkaro, apkarot šo apdraudējumu. Paldies, tagad uh, Pīcels kungs minūte. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdz kundze. Es priecājos, ka Mēs tagad esam iekļaujuši šo jautājumu savā darba kārtībā. Kaut gan nesen S un D iniciatīva tika noraidīta, mēs vēlie, vēlējāmies izveidot atsevišķu komiteju šo jautājumu aplūkošanai. Šī iejaukšanās problēma notiek lielā apjomā, lielā mērogā, tie skaitā apvienotajā karalistē ir platformas, eh, kas tiek maksātas no nu, nezināmiem avotiem, tas ir nepieļaujami. Pilsoņi ir šo problēmu saskatījuši, divas trešdaļas iedzīvotāji ir nobežījušies par to. Kas attiec uz vēlēšanu procesiem, eh, nav pieļaujams viltus ziņa, viltus ziņu izplatīšana, un mums ir jāskatās arī, no kādiem ārvalstu avotiem tiek politiskās partijas finansētas. Es aicinu kolēģus izveidot izmeklēšanas komisiju, kas izmeklētu ārvalstu iekšanos dem mūsu demokrātiskajos procesos, jo šeit ir runa par Eiropas vērtību aizstāvību, Eiropas institūcijām ir jārod risinājumi šai problēmai. Tagad kolēģi Gibsona viena minūte. Raugoties uz šo jautājumu, es jūtos tā, ka esmu uh, sastapusi uh, E, ļauno tēlu Džeimsa Bonda filmā. Un viss norāda uz vienu cilvēku, Steve Bannonu, kas ir atklāti paziņojis, ka viņš grib nacionālistu kustību sponsorēt, kas pārņems varu pasaulē. Un tas ir arī ticam šāds scenārijs, jo viņš ir bijis tas, kas Cambridge Analytica un Breitbart News ir vadījis uh, un vildziņu izplatīšanu. Mēs esam redzējuši, ka uh, E, tumša nauda, netīrie dati, kampaņas, uz, e, kas balstīts uz vēl, meliem un naidu, ir e, izplatītas un ir skaidri pierādījumi, ka šī ietekme ir arī Brexit referenda iznākumi ietekmējuši. Steve's Bannons ietekmē Nigel Farage, ASV prezidentu uh, Trumpu, eh, viņš eh, vada naudas plūsmu, eh, plūsmas, kas ietekmē politiskas kampaņas un ne tikai atsevišķas vēlēšanas tas ietekmē, bet mūsu demokrātiju, kultūru un brīvību. Tas ir jāapstādina. Paldies! Nākamā uzstāsies kolēģi Čaunca viena minūte. Paldies! Šodien mēs debatējam citu valstu iejaukšanos mūsu demokrātiskajos procesos un vēlēšanās. Diemžēl ļoti aktuāla tēma manā valstī, apvienotajā karalistē. Mēs esam jau daudz melu un vilc informāciju pieredzējuši. Ir tādi fakti. Pirmais, 17. oktobrī ASV uh, eh, Nacionālās drošības eh, komiteja ir eh, finalizējusi savu izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos eh, mūsu demokrātiskos procesos, īpaši Brexit referendā. Uh, un šo ziņam vajadzēja desmit dienu laikā publicēt. Eh, tā saka šīs komitejas vadītājs, bet tas nav noticis. Otrakārt, šī ziņojuma eh, nopludināta agrīnā versija eh, liek domāt, ka Krievija tiešām iespējams ietekmējusi referendi iznākumu, un ir arī Boris Johnson, konservatīvu partijas un Krievu donoru interešu sakritība. Uh, Un eh, treškārt, eh, eh, šo ziņojumu nedrīkst publicēt tādēļ, ka to bloķē konservatīva partija un Boris Johnsons. Tādēļ es jautāju, ko slēpj Boris Johnsons? Jums nav jābūt Sherlockam Holmesam, lai rastu atbildi šo jautājumu. Paldies! Nākamā runātāja - kolēģi Laporta, pusotra minūte. Priekšsēdētāji kolēģi! kad runājam par ārēju iejaukšanos mūsu vēlēšanās, tad uh, nepārtraukti tiek runāts par Krieviju, un tā tiešām ir kaut kāda apsēstība, un lai pamatotu sankcijas pret Krieviju, Un uh, it kā augstais karš joprojām būtu aktuāls, mēs aizmirstām iejaukšanās arī demokrātijā. Tie, kuri balsojuši par rezolūciju, lai, piemēram, sankcionētu Orbāna valdību oficiāli par tiesiskumu pārkāpumu, neoficiāli par to, ka viņš nepieņem imigrantu izmitināšanu, un Eiropas parlaments to ir atbalstījis, un kas labvēlīgi raugās uz Žoržu Soros kustībām, kas uh, mm, veicina migrācijas kustības un kas ir. Um, kas aizsargā savus intereses, un tad uh, kas ir pret uh, Brexit īstenotājiem, tā arī ir Eiropas Savienība. 2015. gadā ir izveidots arī task force, lai varētu klasificēt nevēlamo informāciju sociālajos tīklos, tā ir cenzūra, un ar to nodarbojas Eiropas Savienība. Ies, tad iespējams, ka šī informācija vienkārši nesasaucas ar jūsu politiski korekto attieksmi. Uh, Šie elementi norāda, ka iejaukšanās jomā Eiropas Savienība un Eiropas parlaments eh, dara eh, tieši to pašu. Šai, šim, šai institūcijai nav nekādas leģitimitātes vispār runāt par šo jautājumu. Paldies! Jā, es gribētu runātājiem atgādināt, ka tas viss vēl ir jāiztūko, un ja jūs runājat tik ātri, tad to ir grūti izdarīt. Kā nākamais Nākamajam vārdu, vārdu saņēma kolēģe Tomāšiča. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Iejaukšanās. Sveša valstu iejaukšanās Eiropas vērēšana procesos eh, ir eh, notiek gan valstu līmenī, gan eh, pārnacionāla līmenī. Tas nav nekas jauns. Ārzemju ietekme visu laiku mēģinās ietekmēt Eiropas valstis, arī tādā veidā, kādā mēs šodien to piedzīvojam. Bet tagad ir tehnoloģiskais progress, un varbūt tagad esam vairāk tam pakļauti, bet nodomi ir vienmēr vien tie paši. Svarīgi, lai mēs aizsargātos pret ārzemju ietekmi mūsu politiskajā dzīvē un uh, vēlēšanu procesos, ja mūsu iedzīvotāji bieži vien kļūst par propagandas mērķi. Bieži vien viņi tiek maldināti šādā veidā. Tieši tāpat ir svarīgi, lai mēs paši savus uh, radītos uh, trūkumus un neveiksmes nepierakstītu. Ne, netiek, ka tāda ir vainīga ir ietekme no ārpuses. Tas tikai daļēji ir propagandas rezultāts, šie vēlēšana rezultāti, bet daudz vairāk ir Eiropas politiķu sliktā darba rezultāts. Kolēģi Fidžerādas kundze uz divām minūtēm. Jā, mēs uh, dzīvojam tādos apstākļos, kur notiek uh, nepareiza informācija. Mēs bieži vien esam uh, krīzē un tāpat, kā tas jau tika aprakstīts, kolēģi. Un tas, ka izplatās nepareiza informācija, tas ietekmē mūsu politiskās sistēmas, tas rada trūkumus mūsu demokrātijās. Un 2021. gadā vairāk nekā 2 miljoni nepareiz kontakta slēgti un uh, bija arī viltus konti, Brexit referents un uh, līdz pat Trumpa ievēlēšanai to visu ietekmēja dezinformācijas kampaņas. Viltus ziņas uh, ņem virsroku pār kvalitatīvu žurnālistu. Kā vislabāk uh, atbalstīt politisko sistēmu, kā atbalstīt uh, tos medijus, kas ir uh, eksperta medija. Uh, Jā, konsens nav taisnība, baumas nav fakti. To Eiropai ir eh, jāatdzīst šo eh, negatīvo ietekmi, tā ir jādarbojas. Viltus ziņas ir apdraudējums mūsu demokrātijai. Šis jautājums ir jārisina steidzam. Ja neko mēs nedarīsim, tad mēs apdraudēsim mūsu demokrātijas pamats. Mums ir nepieciešams ātra piekļuve. Pārāk ilgi sociālajie mediji ir darbojušies eh, nekontrolēti. Šeit jāraugās, eh, kādas ir atbildības. Mums ir jānodrošina kiberdrošības sistēmas, kas būtu ar pietiekamu finansējumu, un eh, mums ir arī jāstrādā visām dalībvalstīm kopā. Patiesa fakti, informācija, likumi Tas nodrošinās, lai mūsu pilsoņi būtu, varētu uzticēties institūcijām, iekļaujot arī Eiropas parlamentu. Šajā sasaukumā vajadzētu nodrošināt, ka mūsu politiskā sistēma ir eh, visaugstākā vērtība un tā jābalstās uz patiesiem faktiem. Paldies, ka nākamais runātājs vārds ir kolēģim Lopesam Abiljāram uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze, Jurovas kundze. Šorīt uh, balsojām ar lielu vairākumu, lai atbalstītu Eiropas komisiju, un šai komisijai esat vicepriekšsēdētāji, sagaidām daudz no jūsu komandas uh, pašu resursus, lielāku būdžetu, sociālo programmu, bet īpaši mēs vēlamies, lai iestājieties par e demokrātiju, par tiesiskumu un mūsu vērtībām. Jūs esat atbildīgi par to, par vērtībām, par caurskatāmību. Uh, no jaunā mēs šeit redzām, kā šai laikā notiek iejaukšanās vēlēšanās. Tagad arī ir aktivizēta izmeklēšana Spānijā, lai izmeklētu uh, spiegu, Krievu uh, spiegu iejaukšanos uh, Katalonijas vēlēšanās. Mēs redzam, kā uh, to izmanto populisms, uh, ultralabējie. Ir uh, jāizveid, nepietiek tikai ar darba grupu un īpašo komiteju. Mēs vēlamies, uh, ko izveidot arī šeit Eiropas parlamentā, ir jāinvestē Eiropas uh, izlūk dienestā, lai aizsargātu mūsu vērtības un demokrātiju. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies priekšsēdētāji! Paldies. Nākamajai uh, vārds kolēģei Čei uz vienu minūti. Paldies. Aiz septītā pantā uh, pamatojuma ir. Uh, uh, pamatojas to, Sorosam tika dota piekļuve mūsu sistēmām un uh, Jā, un eh, tādā veidā var izplatīties dezinformācija Eiropas Savienības sirdī, nepareiza informācija, propaganda, dezinformācija. Ja jūs to vēl nesat varbūt ievērojuši, mēs pašlaik atrodamies karā, mēs cīnāmies par patiesību, ne jūsu patiesību, mūsu patiesību, nevis par kādu patiesību, bet mēs eh, cīnāmies par objektīvajiem faktiem, par eh, veselo saprātu, un mēs zaudējam šo cīņu, jo patiesība un meli ir bieži vien ļoti grūti nošķirami, un robežas nav tik skaidri novelkamas, bet mūsu demokrātijas eh, izdzīvošana ir atkarīga no tā, vai mēs varēsim eh, aiz, aizstāvēt savas vērtības, demokrātiju. Eiropas Savienības ir vērtību kopiena, un eh, tā ir jābūt šīs cīņas priekšgalā. Dezinformācija noved pie dezintegrācijas, un es šeit nedrīkstētu atkārtoties vēsturi. Jā, paldies, nākamais runātājs Krā, kungs uz vienu minūti. Paldies! Es esmu uzaudzis Vācijas komunistiskajā daļā un atceros vēl skolas grāmatas, kuros tika stāstīts, ka Radio Free Europe, Brīvā Eiropa, mēģinot eh, sociālisma demokrātiskos procesus eh, apdraudēt. Jā, un eh, ja mēs šeit runājam, dzirdu arī kolēģis Gibsonis, sazvērstības uh, teorijas vai Spānijas uh, kolēģis priekšlikumu, ka beigt uh, brīvo konkurenci un šeit iedibināt uh, kādas izmeklēšanas dienas. Jā, ja cilvēki nevēlētos politiķus, jo viņiem nepatīk uh, viņu politika, un ja viņi informāciju iegūst ar objektīvām ārzemju avotiem, ja viņi ievēro, ka viņa valsts televīzija vai arī valdībai tuvi privāti kanāli, ja tur viņiem nav pietiekama informācija, kurš tad uh, valsts televīzijā varēja paskaidrot, kādēļ tika ievēlēts Trumps vai kādā veidā izveidojas karš Austrum Eiropā. Uh, Tur nav nekas cits eh, kā sazvērstības teorijas, bet nav pamatējot analīze. Ja mēs šeit rūpējamies par demokrātijas eh, nodrošināšanu, tad vajadzētu paraudzīties un uh, dzīvot ar eh, tādos konkurences apstākļos citiem inovācijas piedāvātājiem, bet nekādā gadījumā nevajadzētu slepeniem dienestiem vienkārši aizliegt citiem runāt. Nākamais runātājs kolēģis Čarņeckis uz vienu minūti. Lies paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Tas ir jūsu pirmais uzdevums, pirmā uzstāšanās šeit, pēc vēlēšanām es iesnieku apsveicu jūs. Otro reizi piecu gadu laikā esmu balsojis par jums un vēlu jums visu labāko darbā. Gribētu teikt to sakošā veidā. Manuprāt, ir jārunā atklāti par iejaukšanos no ārpuses, bet mums nevajadzētu uh, demonizēt šo jautājumu. Tā tiešām ir ļoti liela problēma, bet nav arī sevišķi skaisti, ka ja tie, kuri zaudē vēlēšanas, viņu izgāšanos eh, skaidro ar iejaukšanos no ārzemēm. Tas arī nav korekti. Tas nav pareizi. Es gribu rīdināt no pārāk vienpusīgas, eh, vienpusīgas skatījuma uz šo lietu. Ja es, piemēram, dzirdu, ka nav nekāda Krievijas problēma, bet ir tikai Stīvs Benons, tad eh, man ir tāda sajūta, ka ka jūs esat virtuālā pasaulē. Es gribētu jūs uzaicināt paraudzīties, kāda ir realitāte. Krievija, protams, ka ne jau tikai Krievija, ir tiešām iejaucas, un mums šeit jāparāda arī solidaritāte. Nākamais runātais kolēģis Arlukovičs uz vienu minūti, uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mēs dzīvojam interesantos, bet sarežģītos laikos. Mēs dzīvojam laikā, kurā ir iespējams destabilizēt valsti, nevis uh, iebraucot tajā tankiem vai ar zemūdenēm, bet uh, pavisam savādāk šādā, šādos laikos ļoti liela atbildība ir arī politiķu rokās. Es pats esmu ārsts un mana izglītība man ir parādījusi, ka vispirms ir jāveic uh, pamatīga analīze, lai varētu uzstādīt pareizo diagnozi. Šeit runa ir uh, par drošību, nevis par mūsu drošību, bet tieši par mūsu bērnu drošību. Tas ir mūsu rokās šodien. Ja mēs to apzināmies, kā lielās supervaras, protams, ir interesētas šeit destabilizēt Eiropas Savienību, mums ir jābūt skaidram, ka tāds ir nodoms, un mēs nedrīkstam pavērt durvis, lai tas varētu notikt. Jāparagos, kāda ir Gerasimovas stratēģija. Tas bija ģenerāla štāba šefs Krievijas armijā un viņš septiņos punktos reiz uzrakstīja, kas ir jādara, lai destabilizētu kādu valsti. Nemaz nenosūta uz turien nevienu tanku. Ir jāuzdod jautājumu, vai tieši tas tagad nenotiek arī mūsu valstīs. Pirmais punkts - sabiedrības dezintegrācija. Tas nozīmē, ka sabiedriskās grupas ir jāizspēlē vienu pret otru. Otrakārt, vadošo vadītāju vērtības pamazināšana, trešais punkts eh, - dezintegrācija un uh, uzbrukums valstu administrācijām. Jāuzdod jautājums, vai arī šodien tas nenotiek. Ceturtais punkts eh, - valsts varas centralizācija. Arī šeit ir jāuzdod jautājums, vai tas pašlaik uh, nenotiek arī pie mums šāda veida centralizācija. Un noslēgumā vēstures uh, izmainīšana, vēstures varoņu, nepareiza parādīšana. Ceturtais pēdējais punkts - tiesiskuma sagraušana. Uh, Mums vajadzētu pajautāt, varbūt, ka Garasīmovs jau bija paredzējis, kā veiksmīgi var dez, destabilizēt eh, valstis. Kolēģi, nākamais runātājs ir Karlos Zariņģos. Vienu minūtu, lūdzu. Muito obrigado. A democracia faz parte da nossa matriz genética. Paldies. Mēs esam cīnījušies, lai kļūtu par to Eiropā, kas esam, atskaits punkti. Uh, visā pasaulē, bet mēs saskaramies ar draudiem, ar jauniem draugiem. Viltus ziņas, manipulētas ziņas, kas rada emocijas, izmaina kontekstu. Mēs cīnāmies virtuālā kaujas laukā, ko neietekmē fiziskās robežas. Tā ir globāla, globāla cīņa. digitālās, uh, digitālās prasmes ir ārkārtīgi svarīgas. Uh, eh, Medīprātība. Mums ir nepieciešama uh, eh, pieeja, kā tikt galā ar šo fenomēnu. Mums jāsa, jāsargā Eiropas demokrātija. Eiropas pilsoņiem jākļūst par karēviem šajā cīņā. Pretējā gadījumā mēs tajā zaudēsim. Nākamais Tudorāče. Paldies, priekšsēd! Dargie kolēģi, es gribu šodien runāt par atbildību. Proti, to ļaužu atbildību, kas grauj demokrātiju, finansē tās grau, graušanu, ir agresori un galvenais to starpā ir Krievija. Mums jārēģē. Otrkārt, atbildīgi arī tie, kas pārvalda tehnoloģijas, ar kuru palīdzību šī ietekme tiek īstenot. Uzvedības kodeksi tiešsaits platformās ir nepietiekoši. Te ir kaut kas jādara. Mums ir jāprasa lielāks, lielāka caurspīdība no šīm platformām, lielāks atbildīgums. Un trešais - mūsu paša Eiropas institūcija atbildība. Ja mēs zinām, cik nopietni ir šie draudi demokrātijai, tad mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai pret to vērstos. Jāuzņem šī atbildība arī raugoties uz jauno budžetu. Paldies! Jāks Madisons, viena minūte. Paldies, priekšsēd! Protams, tēma ir ļoti svarīga. Ārvalstu iejaukšanās Eiropas demokrātijās un vēlēšanās uh, pārkāpi dalībvalsts suverenitāti un pret to arī attiecīgi jātiec. Visām dalībvalstīm ir jāgādā, īpaši attiecībā uz kiberdraudiem, ka mums būtu drošības politika, kas tiktu efektīvi īstenot. Un tomēr pašreiz ir tendence ne, nevēlams eh, vēlēšana rezultātus attaisnot ar ārvalstu iekšanos, eh, tā, tas ir jābeidz. Eh, kreisie tradicionāli ir šādi attaisnojušies, bet eh, tagad mēs eh, redzam, eh, ka šādi tiek attaisnoti tātad zaudējumi vēlēšanās, un ir jānorāda arī, ka labējās politiskās partijas ir apsūdzētas bieži nepatiesi, ka tās ir guvušas no šādas iejaukšanās, tādēļ es gribētu uzsvērt, ka jebkāda veida dezinformācija, ir e, pret to jāvēršas, un Eiropas uh, demokrātijas tiesiskuma vērtības nedrīkst tikt šādā veidā apdraudēts. Tagad nākamais e, Geoffroy Didier. Monsieur le Président, Priekšsēdētāji kungs, šajās debatēs mēs negribam liekt ārvalstu valstu vadītājiem pasaules preferences un savu pasaules redzīju, redzējumu. Atceramies, kā Fransua Olands dievināja Klintoni pirms 16. gada vēlēšanām gadu vēlāk Makrons poļiem arī bez zināmas, protams, ne bez zināmas e, arogānis arī poļiem ieteica kādu vadītāju izvēlēties. Uh, Nu, politiķiem ir jāturpina sniegt savā, protams, viedokli, bet jautājums ir par to, kā tas notiek, kāda līdzekļa tiek izmantot. Šodien daži ārval, ārvalstu spēki ir sapratuši, ka lielākā daļa eiropiešu informāciju gūst tikai sociālajos tīklos un izmantojot mākslīgo intelektu, algoritmus un tam līdzīgi daudzi, diemžēl, interneta lietotāji tic anonīmiem uh, kontiem, kas uh, uh, publicē naidīgus rakstus un netic saviem demokrātiski ievēlētiem vadītājiem. Arī Twitterī vairāk kā 50 tūkstoši uh, viltus konti no Krievijas tika publi, uh, atvērti un no, nu, tikai dažas dienas pirms Brexita. Uh, lai destabilizētu Eiropu. Un tad arī es vērsīšos pie jaunās Eiropas komisijas, kur ir cits starpā Apsveicu, lai komisija varētu identificēt visu šīs aktivitātes no ārvalstu spēkiem, lai varētu arī vēlēšanu laikā attiecīgi sociālos brīdināt lietotājus. Šā tehnoloģija ir iespējama. Eiropā ir jābūt daudz ofensīvākai, ir jā, um, jāuzvar uh, viltnieki un jāspēlē pēc viņu noteikumiem. Mēs nevaram kļūt uh, digitālajā sfērā Krievu un Amerikāņu spiegu upuri, kā teica arī Arenta, uh, lai šis populisms vairs nepastāvētu. Eiropas naivums, diemžēl, nav zinātniskā fantastika. Uh, padarīsim Eiropas Savienības reakciju par realitāti. Liels paldies! Grapīnī kundz, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Arī es apsveicu komisāru ar atkal ievēlēšanu. Tā jau nav pirmā reize, kad mēs par jautājumu runājam. Eiropas Savienība jau 2015. gadā paziņoja, ka cīnīsies pret nepatiesajām ziņām un dezinformāciju. Pusi no dalību valstīm SA, OECD, kur 2018. gadā uh, notika vēlēšanas, eh, tām tika uzbrukts. Tas ir trīs reizes vairāk nekā 2015. gadā. Mēs dzīvojam sociālo tīklu laikmatā, un, protams, kā vēlētāji ir šīs iejaukšanās mērķis. Mēs zinām, ka tas notiek arī mūsu valstīs. Tiešais iejaukšanās no ārzemēm. To mērķis ir mainīt vēlētāju domas. Mums ir jānoregulē demokrātija ne tikai uh, jāneregulē, bet vajadzētu izvairīties no hausa, to novērst. Mums ir arī parlamenta rezolūcija. Komisijai ir eh, jāizvirz priekšlikums, jo informācija plūst pāri robežām, un es domāju, ka mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai novērstu, likvidētu dezinformāciju vēlēšanās jebkurā valstī. Jā, un paldies. Tagad vārds Irinai Fonvīzei. You, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra Jurovs kundze. Neraugoties to, ka mēs zinām, ka ir ļoti daudz liela iejaukšanās 2016. gada Brexit referendumā, apvienotē karalēstē neizdevās eh, šīs vēlēšanas eh, aizkavēt, eh, novērst šādu iejaukšanos. Ir tīpaši Vladimirs Putins un Donalds Trumps Abi viņiem ir eh, būtiska interese atbalstīt Brexitu un vāķināt Eiropas Savienību. Mums ir steidzam vajadzīgs aktualizēt mūsu vēlēšanu tiesības un uzlabot regulējumu attiecībā sociālajiem eh, medijiem. Iepriekšējās eh, Lielbritānijas valdības uh, vēlējies izstrādāt šādus plānus, lai novērstu iekšā, bet nekas nav noticis. Boris Džonsons ir noliedzis to, ir ignorējis. Uh, un nav darījis neko, lai aizsargātu pilsoņus. Kādēļ? Jo Izpētot šo būtisko jautājumu, tas izvirsta tādu nērtu jautājumu par 2016. gada Brexit referenduma likumību. Vai tas ir iemesls, kādēļ Boris Džonsons eh, noliedz šo ziņojumu un noraida to? Tas ir eh, pamatojas visus meliem, un eh, tas neļauj Lielbritānijas iedzīvotājiem izmantot gaišāku nākotni, ko viņi ir pelnījuši. Tagad vārds eh, Matildē Andrē, lūdzu. Pat ja šīs debātes ir uzsāktas, lai eh, nomēlnot Krieviju, gribētu pārkāpt šo jūsu noteikumu, es gribu un. Mm, apvainot Turciju, jo Turcija ir liels Eiropas ambīcijas, tās nav draudzīgas. Arī mēs redzam eh, Turcijas aktivitātes Kip mm, Kiprā un nepārtraukt tiek pārkārt Eiropas teritorijas integritāte. Mēs arī nevaram pieņemt Turcijas uzvedību imigrācijas jomā, kad Vācija, Nīderlanda li, liedzē Turcijas ministriem īstenot savas kampaņas, lai atbalstītu Erdoganu. Viņš sadusmojās un izteica draudus. Pēdējās vēlēšanās Francijā 68 kandidāti bija no islamistu partijas, kas vēlas izveidot Turcijas kopienas aktivitātes Eiropā. Tad ir arī iejaukšanās presē, kad Erdogans tiek kritizēts uh, kādā avīzē, tad uh, kāda cilvēka pēkšņi uzbruka. Uh, uh kioskiem, arī tad, kad tiek aizliegt um, uh, musulmaņu sieviešu galvasegas, tad arī Turkijas atceļas. Tas norāda uz to, ka Turcija ir jā, jārūpējas par savām lietām un nevis jā, jādomā, ka viņi ir vēl ir Otomaņu impērija. Ja Erdogans cer uz Eiropu, tad uh, būtu jāmanā tieksme. Paldies! Paldies tagad, Beņumais kundze. Paldies priekšsēdētāji. Ir atšķirības starp diktatūru un demokrātiju, un tas ir tieši tajā, kā katrs var brīvi balsot. Tas ir viens no pienākumiem un svarīgākajiem uzdevumiem, kādi ir pilsoņiem. Arī es, kā spānieta, zinu, par ko es runāju, un es nevaru arī to ignorēt šodien, kad runājām par uh, iejaukšanos demokrātijā un vēlēšanās. Desmitiem bija daudz drosmīgo basku valstī, kas par spīti etai balsoja. Un teroristu organizācija, kas izmantoja arī savu šo terora apdraudējumu, lai iegūtu uh, varu. Un šodien viens no viņiem ir arī um, eirodeputāts. Un mums ir jāiztais ar mūsu demokrātisko projektu. Iejaukšanās vēlēšanās ir instruments uh, ienaidniekiem, kas ir pret atvērtām sabiedrībām, populistu spēks. Uh, Mēs to redzējām Brexitā ar viltus zinā, ziņām, iejaukšanos Eiropas parlamentu vēlēšanās, kāds bija Francijā, arī no tā cietām Spānijā, kā 2017. gadā Katalonijā. Un jābūt gataviem, ka mēs uzņem, saņemsim nepārtrauktu uzbrukumus. Uh, mūsu demokrātiju. Citi šie uzbrukumi ir redzamāki, citi nav tik redzami, bet visi nodara kaitējumu. Mēs redzam, ka visiem šiem uzbrukumiem ir viens mērķis - mūs vainot uh, un uh, šķelt. Mums ir jau jārēģē, mums ir jāizsargājas. Tāpēc ir jābūt vairāk līdzekļiem, lai identificētu šādus uzbrukumus, jābūt daudz uh, arī efektīvākam darbam identificēt mūsu naidniekus, lai arī vēlēšanu procesi būtu daudz efektīvāki. Mums ir arī jāinformē pilsoņi. Pretējā gadījumā vaināsies mūsu valstu demokrātija. Paldies! Danke. Paldies, Rāfēls Gluksmans, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, kārtējo reizi mēs šodien runājām par eh, citu valstu iejaukšanos mūsu vēlēšanās. Šoreiz mēs runājām pēc angļu lūguma, tagad pirms tam itāļi lūdz mums par to debatē, tāds arī turpināsies un ko mēs darīsim. Tagad piecus gadus mēs eh, izda, izteiksim nožēlu, ka Putins eh, manipulē mūsu vēlēšanu sistēmu. Uh, kā mums būs tukšas rezolūcijas un nekādi konkrēti fakti. Mēs piedāvājam izveidot īpašu komiteju, kas būtu atbildīga par šo iejaukšanos izmeklēšanu, kas būtu atbildīga arī par uh, līdzekļu un pasākumu paredzēšanu, lai pret to varētu cīnīties, bet jūs nebalsojāt par šo komiteju un tās izveidu. Tas ir tagad kavējis mūsu darbu, un tad nevajag tagad komentēt ārvalstu iejaukšanos, ir jārīkojas, izveidosim šo īpašo komiteju, izstrādāsim rekomendācijas, kas aizsargā mūsu demokrātijas, rīkosimies, jo mūsu ienaidnieki negaida, kam, kamēr mēs pamodīsimies, lai rīkotos. Merci. Paldies, tagad Naomi Longa. Longas kundze. Paldies. Apvienotās karalists vēlēšana kampaņas vidū ir jābūt piesardzīgiem, apzinoties eh, ārvalstu iejaukšanās draudus. Investigatīvie žurnālisti ir atklājuši, ka starp Ziemeļīriju apvienotajā karalistē e, Brexit kampaņas pēdējā nedēļā ieplūda liedi līdzekļi, bet šeit ir vēl jāpēta tālāk, kā tas tieši ir noticis. Krievija ir iejauksies mūsu politikā. Boris Džonsons atsakās uh, e, slepeno dienas ziņojumu par Krievijas iekšanos apvienotās karalistas Brexit kampaņā publicēt. Uh, Digitālajā laikmetā mēs esam īpaši jūtīgi pret uh, um, ārvalstu kampaņām. Sociāla mediji ir mūs pievīluši uh, un mums ir jāvēršas efektīvāk pret dezinformācijas kampaņām. Taču arī pēc veciem paraugiem notiek iejaukšanās demokrātiskajos procesos. Ziemeļīrijā, piemēram, uh, Mēs to vērojam, bet mums ir jācīnās, lai mūsu demokrātijas integritātu saglabātu. Paldies! Staņislavs Polčaks, divas minūtes. Paldies! Iejaukšanās demokrātiskajos procesos un vēlēšanās e, pieaug. Šie fenomēni arī pagātnē ir bijuši vērojami. Bet jautājums ir, ko mēs varam pret to darīt? Vai mēs esam jau varbūt zaudētāju lomā nonākuši, ir augamies, piemēram, uz Brexitu? Apvienotā karaliste, kas ir bijis tāds piemērs mums kā demokrātiska valsts, ir zaudējuši šo cīņu. Varbūt mums jādomā par paneiropeisku rīcību. Es uzticos komisijai šajā sakarā. Mēs apzināmies, ka demokrātijas un brīvo vēlēšanu vēlības, vērtības, um, kurus ir uzsvērusi Fonda Lains kundze, ir tiešām ļoti svarīgi. Līdz šim mēs saredzām tikai ledus kalnu virsotni, Krievija, Ķīna un citi mētiecīgi iejaucas mūsu vēlēšanu procesos. Mēs par to esam dzirdējuši. Krievija izmanto viltus ziņas, dezinformāciju un mūsu sabiedrību dezintegrācijas pasākums. Es vēlētos arī pieminēt Čehijas republiku. Mūsu drošības dienesti ir publicējuši ziņojumi, kurā ir secinājums, ka Krievija cenšas manipulēt lēmumu pieņemšanas procesus visos valdības līmenī, izmantojot ekonomiskas, militāras un informācijas rīkus, izmantojot demokrātisko procesu trūkums, piemēram, ielgušas likumdošanas procedūras, neefektīva administrācija un tam līdzīgi. Izolēta darbība, lai vēršoties pret šādām tendencijām, ir nepietiekoša. Mums ir jārīkojas paneiropas līmenī. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad Čimuševiča kungs. Paldies, priekšsēd. Kāda ir atšķirība starp neseno iejaukšanās demokrātiskos procesos un e, to, ko zinām no vēstures? Jaunās komunikācija tehnoloģijas atļauj aizsniegt miljoniem cilvēku, nosūtīt viņiem viltus ziņas, e, to visu anonīmā veidā. Tādējādi arī atņemot eh, piekrāptajiem iespēju pārbaudīt šīs ziņas. Diemžēl visļaunākais vēl ir priekšā, un tas ir gaidāms drīz. Diemžēl mums ir eh, ierobežots iespējas vēsties pret viltu ziņām. Vēlētāji demokrātiskās valstīs tiek dezorientēti, demokrātija ir apdraudēta. Tādēļ parlamentam ir īpaša atbildība sargāt demokrātiju. Tam vajadzētu Eh, jauns instruments dot sev, lai eh, sargātu mūsu pilsoņus. Paldies, kolēģis Auštrēvičs. Priekšsēdi, komisārs kundze, kolēģi. Eiropas vēstures namā ir ekspozīcija, kas iepazīstina apmeklētājs eh, ar pār Eiropas piekrāpšanu. Eiropas savinība tagad saskaras ar līdzīgu mēģinājumu, kā tas ir bijis vēsturē. Interneta troļļi ir mūs aplenkuši. Viņi izmanto modernās tehnoloģijas un vairs nemaz nav jāšķērso fiziskās robežas, lai šo darbu veiktu. Tas viss apdraud mūsu vērtības un demokrātiju. Mūsu reakcijai ir jābūt vienotai cīņā par mūsu nākotni. Manā valstī, Lietuvā, žurnālisti un pilsoniskā sabiedrība bija pirmie, un visefektīvākie - Krievijas dezinformācijas atmaskotāji. Pēdējā mēnesī mēs pieņemam rezolūciju pār ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu procesos. Kolēģi, ir pienācis laiks rīkoties. Un šajā rezolūcijā arī ir minēts, kā mums, mums tas jādara. Paldies, kolēģis Milāns Zvērs, divas minūtes. Spoštovani, postanemo žrtev tih. Jā, mēs visticamāk ir, eh, ka mēs kļūstam par upuriem, kas vēlas eh, kontrolēt sistēmas, izjaukt infrastruktūru vai panākt pat eh, tiešais te nepareizs vērēšana rezultāts. Kibernoziegumu skaits pieaug un mēķi nav tikai valdība vai starp nacionālās organizācijas, bet arī ekonomika, infrastruktūras un arī atsevišķi indivīdi. Uh, Uzbrucēji parasti nestrādā vieni paši. Kiberkarš nozīmē, ka tur jābūt iesaistēm arī datorekspertiem. Un tas var radīt lielāku kaitējumu nekā militārs uzbrukums. Krievijas režīms e, veic e, kiberkaru pret Eiropas Savienību, un tas ir ienaidnieks e, mūsu vērtībām. Un viņi saka, tas dekadents dzīvesveids. Krievijas e, propagandas karš ir iekļauts, e, iesaistījies gan Brexita jautājumā, gan arī vēlēšanās. E, mums ir ļoti skaidri dokumenti, kas parāda to, kādi ir centieni ietekmēt vēlēšanas arī ASV, bet es neesmu nobažījies par ASV, jo viņi atrādīja šo apdraudējumu laicīgi. Bet vairāk gan esmu nobežies par Eiropas Savienību. Domāju, ka esam aizkavējušies nodrošinot mūsu institūciju drošību un mūsu vēlēšanas. Apdraudējums palielinās un sevišķi tādos ļoti daudzslāņēnās kompleksos apstākļos. Esmu priecīgs, ka jaunā komisijas priekšsēdētāja Fondēra Lajenas kundze apzinās šo problēmu. Viņa pieminēja šodien, ka tiks nodrošināta koordinēta Eiropas atbilde. Nevis uh, varbūt neuzreiz vienotā, bet tas vismaz labs solis uz priekšu. Jā, paldies, un nākamā runātāja ir vicepriekšsēdētāja Topana. Paldies, priekšsēd. Eiropā 20. gadsimtā daudzkārt redzējām, kā demokrātija izmantojot konstitucionāls līdzekļus tiek pārvērsts demokrātijā, e, e, diktatūrā, un tam ir bijis briesmīgs seks. Tagad arī 21. gadsimtā redzam ko līdzīgu. Vārda brīvība, varētu pat teikt svētā vārda brīvība, tiek izmantota, lai ļauniem spēkiem dotu iespējas. Un, protams, mēs redzam, ka Krievija vēlas Eiropā šķelšanos radīt. Mērķis ir tāds, lai mēs nevarētu spēcīgu Eiropu veidot. Tiek izmantotas ekstremālās partijas, to redzam Itālijā, Francijā, Austrijā, Lielbritānijā. Un kas vissāpīgāk man, arī Ungārijā. Manā valdībā šī valdība sadarbojas ar Krievijas dezinformāciju. Eiropai ir pret to jāvēršas ar visnoteiktību. Paldies! Paldies, kolēģe! Ijaba kungs, viena minūte. Es runāšu latviski prezident kungs dargā jurovas kundze e, ja mēs gribam cīnīties pret maldinošas informācijas plūdiem un šo manipulāciju mums šeit nepietiek pieņemt likumus mums ir vajadzīgas tādas digitālās tehnoloģijas kas apsteigtu un neutralizētu demokrātijai naidīgos spēkus krievijā ķīnā un visur citur lai viņiem vienkārši neļautu graut mūsu vērtības. viens piemērs šeit ir tā sauktie dziļie viltojumi jeb deepfakes kad ar mākslīgā intelekta palīdzību par kādu cilvēku tiek izplatīti maldinoši video un audio audio. ļaunprātīgās rokās tie var ļoti nopietni apdraudēt vēlētāju iespējas izdarīt jebkādu informētu un patstāvīgu izvēli. to mēs varam apkarot tikai ar gudrākām tehnoloģijām kas ļautu identificēt un izķert un brīdināt pilsoņus par šādiem masveida meliem taču tam ir nepieciešamas saulaicīgas investīcijas mākslīgā saprāta tehnoloģijās un par to ir jādomā tādās programmās kā apvārsnes eiropa digitālā eiropa un eiropas aizsardzības fonds. visbeidzot cīņa ar meliem mūs neatbrīvo no pienākuma palīdzēt patiesībai proti godīgiem un godprātīgiem medijiem. paldies! Danke. Paldies. Brando Benifeju lūdzu. Grazie, pre... Jā, paldies priekšsēdētāju. Um, diemžēl uh, ļoti bieži turpinās atkārtoties iejaukšanās no ārvalstiem mūsu nacionālajās valsts lietās. Uh, gan kas attiec arī uz 16. gada ārvalstu finansējumu Nacionālajām frontām, tāpat arī finansējums Austrijas Nacionālistu partijai un arī Legas partijai Itālijā. Jaunākās ziņas atkal skāra uh, Borisa Džonsona lēmumu uh, nepublicēt ziņojumu par 18 mēnešu garu izmeklēšanu par iespējumu Krievu iejaukšanos apvienotā karalistē. Mums ir pienākums aizstāvēt Eiropas Savienību un pilsoņus no šiem uzbrukumiem. Uh, ir tāds hibrīda karš, kas uh, vēlas destabilizēt mūsu demokrātiju. Ir nepieciešama īpaša komiteja Eiropas parlamentā, lai mēs varētu mm, cīnīties pret šo. Jau 18. oktobrī mēs uh, arī apstiprinājām lielu vairākumu ar ļoti skaidru rezolūciju, kurš balsoja pret Salvini Lega, Brexit partiju, Farāšu partiju un Lepēnas partiju. Cik dīvaini tieši viņi balsojuši pret. Paldies! Paldies! Un tagad lūdzu Pagazatundu kundze. Paldies priekšsēdētāji, godētā Juravas kundze komisāre. Mums ir nepieciešama īpašā komiteja, kas nodarbosies ar uh, dezinformāciju un iejaukšanos, lai varētu apkopot datus šeit un arī citur, lai aizsargātu demokrātiju visā Eiropā. Daži fakti mūsu valsts ir arī upuris uh, Krievijas iejaukšanās rezultātā Katalonijā. Izmeklēšanas to apstiprina privātie Krievu fondi. Uh, tiek izmantot, lai manipulētu informāciju. Arī Krievijas elitārs spiegs 17. gadā devās uz Krieviju, uz uh, Kataloniju. Tas bija arī laiks, kad tika publicēta pirmās uh, viltus ziņas, un arī Puģdemons piedāvāja sadarbību ar Krieviju, lai. Uh, Krievija atzīja 17. gadā Katalonijas neatkarību. Mēs redzam, ka uh, vainot Spāniju, tiek vainot visa Eiropas Savienība mūsu demokrātijas. Tāpēc, gudētā komisāras kundze, mums ir jādara viss, lai izveidotu īpašu komiteju, kas nodarbotos ar šo faktu izmeklēšanu. Mums ir jāaizsargā demokrātija. Paldies! Lies paldies, kolēģis kundze! Tagad vārds Taņai Fajonai. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi, saskaņā ar mūsu rezolūciju Eiropas Savienība ir veiksmīgi ieviesos vairākus pasākumus, lai samazinātu iejaukšanos Eiropas Savienības vēlēšanās 2019. gadā. Es eh, lieku priekšā, ka jaunā komisija uzreiz ievies šo labāko praksi un efektīvas tehnoloģijas. Es apsveru iespēju arī to visu pārnest arī valstu līmenī, jo nākamais gados, nākamajā gadā būs vairākas eh, vēlēšanas valstīs un uh, fokusēties uz Krieviju, uh, te mums nejau saskatīt arī, ko citas valstis dara, lai nodrošinātu Eiropas Savienības neatkarību no ārvalstu tehnoloģijām. Mums ir nepieciešams investēt un finansēt vairāk, lai izstrādātu mūsu pašu instrumentus, uh, lai aizsargātu mūsu sistēmu, ja mēs vēlamies saglabāt demokrātiju. Mums uh, Visu šos viltu ziņas ir jānovērš un uh, vajadzētu arī apzināties, paaugstināt uh, informētības līmeni un veidot arī atbildīgu žurnālistiku un veidot par to izpratni arī skolās. Paldies. Tagad vārds Šimečkas kungam. Paldies, priekšsētētāji. Runāšu slavāku valodā. Nedomāju, ka mums ir jārunā par faktu, ka brīvas vēlēšanas ir demokrātiska procesa pamatā un eh, ka to apdraud iejaukšanās no ārvalstīm, domāju, ka tas parāda par to, kāda rīcimitāte ir valdību rīcībai. Mēs šeit runājam par eh, manipulācijām internetu, viltu ziņām, dezinformāciju. Mēs tāpat runājam arī par eh, politisko partiju finansējumu un kampaņu finansējumu no ārvalstīm. Mēs arī zinām, ka ir bijuši tādi gadījumi gan Britu referendumā, gan valstu vēlēšanās. Uh, Kas ir jādara, par ko ir jādiskutē? Mums ir jāstiprina jau eksistējošie instrumenti. Stratkom īsti vai arī agrā brīdināja mehānismu, vai nodrošināt eh, kiberdrošību, lai neapdraudētu vērtības, ko mēs vēlamies aizsargāt. Vienīgais, kas mums ir jādara, tas jādara kopā, jo uzbrukums demokrātiskām vērēšanām vienā valstī nozīmē arī uzbrukumu Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Kolēģis Pier Francesco Majorino. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šodien um, dzīvojam, protams, nobriedušās demokrātijās, kas ir ļoti svarīgas, lai varētu veidot mieru un ievērot pilsētu tiesības. Uh, spēcīgas, eh, nobriedušas demokrātības, kas pēkšņi var kļūt ļoti vājas eh, pēc dažāda veida uzbrukumiem, dezinformācija kampaņas socmēdījos, tad arī dažādi aizdomīgi finansējumi, ārvalstu eh, ļoti satraucoši un bīstam iejaukšanās. Tas varētu arī kļūt vēl biežāk un radīt vēl lielāku apdraudējumu. Protams, ka iejaukšanās ir Mm, to interesēs, kuri grib iznīcināt mūsu kopīgo māju un Eiropu. Eiropai jārēģē. Ir daudz ēnu um, zonu, nu, piemēram, Kaunpilnais bijušais Itālijas iekšlietu ministrs, kā viņš uzvedas uh, Salvīnī kungs publiski, viņš vēl nav bijis drosmīgs, lai varētu izteikties par neskaidro viņa finansiālo saikni ar Krieviju. Paldies! Danke. Paldies. Pēdējais runātājs eh, no deputātiem - Andrzejs Kovāčiks. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā vicepriekšsēdētājas kundze, vispirms gribētu apsveikt un vēlēt visu labāko jūsu jaunajā amatā. Demokrātija ir trausla. Un uh, kaut kas darbojas labāk nekā kaut kas cits. 30 eh, gadu jubilēja samta revolūcijai atgādina mums to atkal. Mums jāpaliek eh, uzmanīgiem pret ārvalstu iejaukšanās eh, uzbrukumu mūsu sabiedrības pamatam brīvas demokrātiskas vēlēšanas. Mums jābūt piesardzīgiem un kād, jāraukās, kādas prakses izmanto tie, kas iejaucas no ārpuses. Mums ir jāstiprina mūsu pretoties spēja, stabilitāte un komisijas piedāvājums būs pozitīvs solis pret šādu iejaukšanos, bet mums ir jānodrošina arī, ka mēs panākam arī līdzsvarotu pieeju starp uh, sabalansētu pieeju un uh, demokrātijas aizsardz, aizsardzību. Tādēļ mums ir jābūt pareiziem instrumentiem, lai izvērstu darbības pret dezinformāciju. Mums ir jārīkojas, lai palielinātu uzticamību demokrātijai gan medijos, gan arī platformās. Paldies! Paldies! Es vēlos šo, šo debašu beigās eh, sirsnieks sveikt atkal ievēroto komisārs kundzi un tagad dot vārdu Jurovas kundzei. Uh, Paldies priekšādātāji, cienījamie deputāti. Paldies par jūsu apsveikumiem, tas parāda man, cik atbildīgi un Un uh, spēcīgi man jāstrādā pie šī jautājuma, tīpaši pie šī jautājuma, jo visas debats parādīja, ka tas patiešām ir ļoti stiprs un, es pat teiktu, eksistenciāli svarīgs politisks, politisks jautājums Eiropas Savienībai. Tādēļ, ka mūs apkārt ir uh, tādas puses, kuru doktrīna Eiropā ir jo sliktāk, jo, jo ļaunāk, jo labāk. Jā, un ja kādu doktrīnu simts reizes atkārtot, tad tā kļūst par patiesību. Mēs to zinām arī no pagātnes. Ir tīpaši no agrākajām komunistu valstīm, kuras nodzīvojas pusi no savas dzīves šādā valstī. Mums, mēs viņiem pakļauti smadzeņu karošanai ar ikdienas eh, propagandu, kas bija radīta Kremlī. Tādēļ es esmu priecīga, ka es varu strādāt tieši pie šī jautājuma, jo mums ir uh, jāvēršas par Krievijas propagandu, kas tiek izplatīta Eiropas Savienībā. Mēs nevaram tikai apvainot ārējos iesaistītās puses. Mums tāpat ir jāraugās un pašiem jāstrādā un eh, jārada kaut kas Eiropas Savienības iekšienē. Mums ir jāapzinās skaidri, kurš ir pret mums. Mēs esam iemācījušies kaut ko arī no iepriekšējiem notikumiem, no pagātnes. Jūs jau pieminējāt dažas uh, vēlēšanas, kas bija iepriekšējos gados. Tas ir tieši tas, ko mēs pašlaik darām. Un mēs ļoti skaidri pasakām, ka mēs nebūsim pasīvi, mēs turpināsim to, ko esam jau uzsākuši. Mēs aktualizēsim rīcības plānu pret dezinformāciju, mēs aktualizēsim visus centienus un plānus attiecībā uz vēlēšanām. Mēs turpināsim uh, strādāt ar vēlētājiem. Mēs turpināsim darbu, sadarboties ar platformām, kas ir aprakstīts eh, labākās prakses paraugos eh, pret dezinformāciju. Mūsu priekšā ir ļoti liels darbs, un debats arī parādīja, kur vēl ir trūkumi mūsu darbā. Mēs strādājam, turpināsim pret eh, nelegālu saturu vērsties. Ir nelegāls saturs, ko mēs atzīstam kā nelegāls un to soda mūsu krimināla likumi, piemēram, bērnu, pornogrāfija, teroristu saturs un eh, nelegāls ir arī naida runa, kas tiek izplatīta eh, tiešsaistes instrumentiem un tīkliem. Mana doktrīna ir tas, kas ir nelegāls, kas ir eh, aizliegts. Reālajā dzīvē to arī tiešsaistē ir jāizliedz. Tur jābūt arī sodam, kas paredzēts par to. Nevar būt uh, tādu tābu, kurā nebūtu spēkā likums. Ir ļoti daudz eh, debates ir ar politiku, gan arī ar uh, prokuroriem. Un uh, ir ļoti skaidrs norādes, ka ir tiešsaistē ļoti daudz nelegāla satura. Jā, šis jautājums varbūt ir vairāk problemātisks. Mēs nevaram kaut ko pateikt tā precīzi, jā, tas tiešām ir nelegāls saturs. daudz kas ir tāds, kas krimināla tiesībās nav paredzēts kā aizliegts saturs. Mums ir tomēr jāatzīst fakts, ka šāda veida meli, šāda veida dezinformācija var būt apdraudējums, var būt tiešām bīstama. Tādēļ mēs strādājam pret šo dezinformāciju darba un cīņas ietvarā pret hibrīdu apdraudējumu. Tas ir saistīts arī ar mūsu drošību. Mēs strādājam pie dezinformācijas definīcijas, kā, kas ir nepieciešama. Mēs koncentrējam savu uzmanību uz šo definīciju. Pareiz de, definīcija, kā šī nepareizā informācija, tā ar nodomu tiek uh, izplatīta un var izdarīt kaitējumu sabiedrībai, kas mums ir svarīgi ka mēs necīnāmies pret atzinumiem, mēs cīnāmies pret meliem, kas ir pierādīti meli, kur mēs varam pierādīt un ko, ar kuru mēs varam stāties pretī ar patiesu informāciju.